Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Brežinas kungs. Ine pārono, Brežinas. Brežinas kungs ir zālē. Es balsoju pret šo ziņojumu par globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu, jo Austrijas pieprasījuma gadījumā šī ir ļoti tāda nesimētiska pieeja, uh, ņemot vērā ne, nebijušu apjomu uz iedzīvotāju. Un uh, šis ir laiks, kad um, tiek palīdzēts uh, tiem darbņēmējiem, kas ir zaudējuši darbu um, globalizācijas dēļ. Ja mēs to darām, tas ir jābalst uz reāliem ekonomiskiem iemesliem. Un tomēr tas te tā netiek darīts, šī pieeja ļoti fragmentāra un nevienlīdzīga. Es domāju, ka mums ir jānosaka ļoti strikti kritēriji, jo tie līdzekļi, kas uh, tiks izšķi, iztērēti, tad nepalīdzēs problēmas risināšanā, būs tikai izšķērdēti. Paldies! Stop. Paldies! Tagad par. Eh, Dohas attīstības programmas perspektīvām pēc PTO 7. ministru konferences Kamalkungam vārds. Uh, working, yes. much, Paldies, priekšsēdētāji, par šo iespēju skaidrot man balsojumu par ļoti svarīgo jautājumu par Dohas raundu. Es domāju, ka daudz no mums interesēs par tirsniecību, tādēļ, ka mēs gribam zināt, kā palīdzēt cilvēkiem visnabadzīgākajās valstīs izrauties no nabadzības. Mēs gribam viņiem palīdzēt pēc iespējas labāk. Viens no tiem veidiem ir palīdzēt viņu uzņēmējiem. Daudzās nabadzīgās valstīs uzņēmēji brēc pēc palīdzības. Viņi vēlas, lai mēs atvērtu tirgus viņiem, un ir svarīgi viņus atbalstīt, taču mums jāstāsta, kas notiek arī pie mums kādas pie mums ir barjeras, eh, kas neļauj tirgoties ar nabadzīgiem valstīm. Bieži vien nabadzīgās valsts redz, ka tirdzniecības likumi ir izkropļot viņiem par sliktu. Viņi redz dažādās subsīdijas, ko mēs viņiem, eh, ko mēs piešķiram paši saviem kokvilnas audzētājiem. Viņi redz, ka eh, Eiropā neielaiž viņu preci, jo ir kaut kādi sanitārie noteikumi. Um, ir svarīgi viņiem parādīt, ka mēs vēlamies būt atvērti un mēs palīdzam pēc iespējas vairāk nabadzīgiem valstīm valstīm apkarot nabadzību. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Ντέβας κούγκς. Κύριε Ντέβα, έχετε το λόγο, ναι. You have the floor, Mr. Deva. Lūdzu, jums vārds, Devas kungs. Thank you, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Ja mēs gribam uh, apkarot uh, nabadzību pasaulē, mums ir jāveicina globālā tirzniecība. Ja mēs izvēlēsimies protekcionismu ceļu, uh, tagadējās finanšu krīzes dēļ, tad vienīgā lieta, ko mēs sasniegsim, ir mēs aizskavēsim miljonu cilvēku izvilkšanu no nabadzības, un miljoniem cilvēku vienkārši mirs, ja mēs neizmantosim šo iespēju un ne, necīnīsimies ar šo izaicinājumu tagad un neskatīsimies tālāk par krīzi, tad mēs atstāsim tādu mantojumu, kas būs tik briesmīgs un postošs, Eh, proti, ka miljārdiem cilvēku nespēs izdzīvot. Ir pārtikas krīze, notiek klimata pārmaiņas, ir globālā sasilšana, zemestrīces, plūdi un visādas citas katastrofas notiek, bet eh, cilvēkiem taču ir vajadzīga mūsu palīdzība. Mums ir jāveicina globālā tirzniecība, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam risināt. Un man prieks, ka uh, tirzniecības komisārs man uzklaus. Paldies, Devas kungs. Tas, protams, arī ir balsojuma skaidrojums. Tarabēlas kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par PTO rezolūciju, atšķirībā no iepriekšējā runātāja, es uzskatu, ka starptautiskā tirdzniecība nepalīdzēs atrisināt problēmu. Ir vismaz viens miljards iedzīvotāju pasaulē, kas nepietiekam uzturbaudu, ir lauksaimniecība jāatbalsta un nevis starptautiskā tirdzniecība. Debatēs es jau izteicos par šo jautājumu. Ir viens grozījums, kurā runa ir par valsts pakalpojumiem un par to, ka valdībām ir jāuzņemas atbildība par tādiem jautājumiem kā energoapgāde, ūdens apgāde. Šis grozījums tika noraidīts un tā, tikai šī grozījuma dēļ arī man bija jābalso pret rezolūcijas, nevarēja pat atturēt. Jūsu...